Right, good afternoon, everybody. Ooh, that's very... Sveicināti, kolēģi. Kas tur man skan ausīs, saka priekšsēdētāji. Nu ko, sāksim ar darbkārtības apstiprināšanu. Iedomā, ka neviens neiebilst. Labi, tālāk. 16. un 17. decembra sanāksmes sēžu protokola apstiprināšana. Tie jums ir iepriekš izdalīti, nav iebildumu. Līdz ar to protokoli apstiprināti. Un man uzreiz prieks ķerties pie ekonomiskā dialoga un viedokļu apmaiņu ar Grieķijas prezidentūru. Un mums šodien ir Jānis Tornāras kungs, kurš ir ekonomikas un uh, finanšu padomas priekšsādātājs. Mēs dosim viņam vārdu, lai viņš uzrunātu un izskaidrot savu skatījumu, desmit minūtes jums, un pēc tam jautājumi un atbildes. Nu, deputāti jau ir pieteikušies, un mēs esam ņēmuši vērā dehonta sistēmu. Ir interesanti, es atgādāšu, ko Stanāris kungs jau norādījis presē. Viņš norādīja, ka Grieķija šobrīd nav valsts, kura uh, tīra krīzē, atrastos krīzē, bet gan valsts, kas atrodas jau uz atgūšanās ceļa un šobrīd arī vada Eiropas Savienību. Un arī sagaida, ka jau viņas makroekonomika uzrādīs izaugsmi jau šogad un arī nākošajā gadā. Mēs esam par arī Grieķiju jau daudz runājuši iepriekš, un es arī apsveicu jūs ar labiem rādītājiem un gan jūs, gan arī premjers ir ļoti norādījis optimistisks savas izredzes par tirgu un uz attīstību. Ar šādu optimistisku noti arī mēs varam sākt, un cerams, ka mēs arī pabeigsim visus tos darbus, kas ir parlamentam jāizdara vēl atlikušajos uh, vēlēšanu sasaukuma mm, mēnešos. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man tiešām ir liels prieks un gods jūs šodien uzrunāt. Es centīšos jūs izskaidrot mūsu prezidentūras prioritātes un pēc tam atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Dāmas un kungi, uh, Eiropas uh, Savienības padomas prezidentūra Grieķai ir uh, liels izaicinājums, tā ir grūta un prasīga prezidentūra, gatavojoties maija Eiropas parlamenta vēlēšanām. Eiropā ir augsts bezdarba līmenis, it īpaši jauniešu vidū Eiropas dienvidu valstīs, un izskan uh, balsis, kas apšauba mūsu kopējo Eiropas uh, attīstības virzienu. Grieķija, pateicoties Eiropas partneru uh, solidaritātei, eh, tagad eh, uzņemas pienākumu stiprināt mūsu kopīgos elementus, stiprināt integrāciju un sociālo kohēziju, lai nodrošinātu labklājību visiem mūsu pilsoņiem un eh, nodrošinās izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Mūsu uh, Mums atvēlētais laiks ir ļoti ierobežots, ņemot vērā to, ka parlamenta pēdējā plenārsesija pirms vēlēšanām notiks aprīlī. L Līdz ar uh, parlamenta atbalstu mūsu prezidentūrā ir uh, daudz uh, darāmā priekšā šajam posmam. Mūsu valsts ir pārdzīvojusi uh, visas uh, globālās finanšu krīzes uh, sekas un negatīvo ietekmi. Tā ir bijusi smagākā krīze kopš 929. gada. Un uh, mēs esam daudz darījuši, uh, apgalvojumi par to, ka mums vajadzētu izstāties no eirozonas, ir izrādījušies nepat nepatiesi un nepamatoti. Un tagad mēs uh, apstiprinām mūsu stratēģisko izvēli. Pirmkārt, 1981. gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, pēc tam 2001. gadā mēs iekļāvāmies Eirozonā. Šodien mēs uzņemamies uh, Eiropas Savienības prezidentūru nevis kā valsts, kas ir krīzē, bet kā valsts, kas uh, ir ekonomikas atlapšanas uh, situācijā. Mēs stiprinām ekonomisko un politisko partnerību, balstoties uz e, Lietuvas prezidentūras sasniegtajiem labajiem rezultātiem. Es vēlējos uzslavēt manu kolēģi Rimantu Sāģus, kurš ir risinājis ļoti atbildīgā veidā sarežģītus jautājumus, balstoties uz savām plašajām zināšanām. Uh, Mums notika tikšanās Atēnās ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, priekš, eh, prezidentu konferenci un dažādu politisko grupu pārstāvjiem, gatavojoties prezidentūrai. Šīs sanāksmes ir bijušas ļoti liederīgas. Šo sanāksmju laikā mēs uh, guvām eh, tiešas un saulaicīgas ehm, zināšanas informāciju par Eiropas parlamentu darbu un nostāju. Eko Fina padomi notiks 1. un 2. aprīlī. Mēs uh, lū, uh, būtu priecīgi, ja jūs varētu apmeklēt šo sanāksmi priekšsēdētājs kundze. Mēs runāsim par uh, finanšu krīzes pārvarēšanu un par efektīvākiem veidiem, kā finansēt ekonomiku, tīpaši mazos un vidējos uzņēmumus. Tagad pievērsīšos banku savienībai. Banku savienība ir priekšnosacījums lielākai uzticībai un paļāvībai ekonomikas jomā, palielinot likviditāti Eiropas Savienības ekonomikai un nodrošinot tās finanšu stabilitāti. Pēc galīgās vienošanās par noguldījumu garantiju schēmu un par banku noregulējuma fondu direktīvu mēs pabeidzam, ceram pabeigt šā parlamenta pilnvaru termiņā šo šīs savienības izveidi. Uh, un banku savienība ir galvenā prioritāte Grieķijas prezidentūrai. Uh, mēs uzskatām, ka jebkādam kompromisam ir jānodrošina efektivitāte ļoti un uh, uzticību šim uh, finanšu stabilitātes mehānismam. Mēs cenšamies, uh, centīsimies tuvināt padomes un parlamenta nostājas, lai uh, abas puses vienotos par savstarpēji pieņemamu vienošanos. Mūsu rīcībā ir nedaudz vairāk kā trīs mēneši Tādēļ laiks ir izšķirošs faktors. Mums ir jābūt elastīgiem, atbildīgiem un vienmēr jāiestājas par Eiropas, Eirozonas stiprināšanu un par pilsoņu uzticības eh, stiprināšanu. Grieķija uzņemoties Ekofin padomes eh, vadību ir mm, iestājas par Eiropas monetārās savienības stiprināšanu un par ekonomikas politikas integrāciju Eiropā, stimulējot izaugsmi un īstenojot reformas. Tāpat mūsu prezidentūra domās arī par Eiropas monetārās savienības sociālajiem aspektiem. Tas ir priekšnosacījums Eirozonas kohēzijai un solidaritātei. Mēs esam stingri pārliecināti, ka fiskālai uh, konsolidācijai ir jāiet roku rokā ar uh, uh, ekonomikas izaugsmes un uh, sociālo politiku. Pretējā gadījumā tā var novest pie, pie eiroskepticisma pieauguma. Man bija arī liels prieks piedalīties uh, šodien noslēgušajā uh, starp parlamentu konferencē Eiropas parlamentā par uh, Uh, ekonomisko uh, politiku Eiropā, mēs runājām par to, kā stiprināt demokrātiskos elementus Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos, kā stiprināt ciešāku sadarbību starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Sekojot īrijas veiksmīgajām piemēram īstenojot Eiropas pusgada procesu. Arī uh, Grieķija ir pabeigusi jau ceturto Eiropas pusgadu. Mēs uh, zinām, ka Eiropas parlaments uh, ļoti interesējas par šo procesu, un to apliecina arī šīs parlamentārās sadarbības nedēļas programma. Um, ir ne, pastāvīgi jāizvērtē Eiropas Savienībā īstenotās reformas, ir tīpaši tās, par ko tika runāts decembra Eiro padomē. Uh, gadskārtējās izaugsmes pārskati snie, atspoguļot to, kā uh, pagājušā jūnijā pieņemtās rekomendācijas tiek īstenotas. Uh, Grieķijas prezidentūra uzskata, ka sociāliem un ekonomiskiem aspektiem ir jādod vienlīdz uh, liela nozīme Eiropas pusgada īstenošanas procesā. Eiropas komisija ir paredzējusi sagatavot uh, valstīm specifiskas rekomendācijas pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un arī šeit ir liela izaicinājuma, jo laiks, kas ir mūsu rīcībā, ir ļoti ierobežots Uh, šā, šie pasākumi ir kļuvuši par svarīgu elementu pastiprinātās ekonomikas pārvaldības uh, sistēmā. Šis uh, valsts specifiskās rekomendācijas uh, Eh, ir svarīgas, un mēs tās apspriedīsim Eiropas pusgadu ietvaros. Nākamais svarīgais jautājums ir ekonomikas finansējums. Mazās un vidē, mazie un vidēji uzņēmumi veido Eiropas Savienības ekonomikas mugurkaulu, un tās ir eh, veido 90, vairāk nekā 90% uzņēmumu skaitu un nodrošina vairāk nekā 79% eh, darba vietu. Eh, ir eh, jāno, jādomā par to, kā atvieglot eh, MVU piekļubi finansējumam, kā veicināt ekonomikas attīstību un darba vietu radīšanu. Mēs uzskatām, ka šai sakarā virknē iniciatīva ļoti svarīgs. Pirmkārt, uh, Uh, Eiropas uh, komisijas un Eiropas investīciju bankas iniciatīva ekonomikas finansējumam, lai nodrošinātu piekļuvi MVU finansējumam saskaņā ar uh, uh, augsta līmeņa darba grupas ieteikumiem un uh, lai varētu nodrošināt uh, finansējumu infrastruktūras izveidei un MVU likviditāte krīzē padziļinoties ir ļoti svarīgs faktors. It īpaši svarīgi tas ir uh, Eiropas uh, perifērajām uh, ekonomikām, kas uh, pārdzīvo lielu spriedzi. Ir nepieciešama uh, tālāk par nodokļu jomu. Ir uh, E, jāvēršas pret tādu nodokļu praksi, kas novērt pie no, krāpšanās un izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tādēļ noguldījuma direktīva ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpat Grieķijas prezidentūra ar lielu uzmanību sekos sarunām ar trešajām valstīm, tā skaitā Šveici, balstoties ar, e, uz 2013. gadā apstiprināto sarunu vešanas mandātu. Mēs tāpat turpināsim strādāt, lai nodrošinātu automātisku apmaiņu par nodokļiem starp dalību valstīm, tāpat uh, arī par citiem saistītajiem jautājumiem. Eiropas Savienībai ir jāturpina savs uh, ieguldījums ESAO darbā izstrādāt starptautiskus standartus šādas informācijas apmaiņas nodrošināšanai. Laikā, kad valstu finanses saskaras ar lielu spriedzi visā Eiropas Savienībā, ir svarīgi darīt visu, lai uh, novērstu nodokļu bāzes eroziju un uh, nepamatotu um, ieņēmumu nobīdi. Runājot par finanšu darījumu nodokli, mēs apzināmies, ka parlaments stingri to atbalsta un Grieķijas prezidentūra turpinās eh, sarunas padome un ar atbildīgajām iestādēm turpmāko mēnešu laikā. Ir uh, pabeigts darbs pie likumdošanas aktu projekta, un mēs tagad precizēsim atlikušās detaļas, lai dalību valstis, kuras piedalās padziļinātajā sadarbībā, varētu pēc iespējas ātri ieviest šo nodokli pēc tā apstiprināšanas padomē. Tagad vēlos runāt par uh, finanšu sektoru uzraudzības uh, sistēmas reformu. Grieķijas prezidentūra pārskatīs šo uh, regulējumu arī finanšu nozares uzraudzībai. Runājot par kapitāla tirgiem, mēs augstu vērtējam uh, principiālo vienošanos ar parlamentu, uh, par uh, finanšu uh, tirgus uzraudzību, MIFID. Tas, no, uh, tas radīs veselīgāku, caurskatāmāku un atbildīgāku finanšu sistēmas darbību. Eiropas Savienība tagad iegūst spēcīgu instrumentu, lai nodrošinātu finanšu tirgu stabilitāti un mazinātu risku un nodrošinātu Uh, tirgus dalībnieku aizsardzību. Es saprotu, ka jūs esat priekšstādātais kundze uh, referenti par ļoti, šo ļoti svarīgo jautājumu. Un mēs uh, centīsimies pātrināt darbu pie šā jautājuma padomē. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt atbilstīgu aizsardzību gan patērētājiem, gan investoriem. Runājot par prips saskaņā ar parlamenta 20. novembrī apstiprināto sarunu vešanas mandātu. Esmu ticies ar Berešas kundzi, lai apspriež šo jautājumu. Es apzinos, ka ir nepieciešams uzlabot informācijas kvalitāti, kas tiek sniegt patarētājiem Eiropā par investīcijām, un um, es arī pa, es, mēs esam paredzējuši virzīt uz priekšu šo jautājumu. Tālāk par uzsits uh, direktīvu. Decembrī mēs tikāmies ar šo jautājumu un atkal uzsākām eh, sarunas ar parlamentu 7. janvārī. Mūsu nostājas nav nemaz tik atšķirīgas, un tādēļ esmu pārliecināts, ka drīz pārnāksim politisku vienošanos un spēsim vienoties par uh, noguldījumu politiku, sankcijām un citiem saistītiem jautājumiem. Tāpat mēs domājam par to, kā nodrošināt patērētāju aizsardzību, nosakot mazākus maksājumus un citus nosacījumus. Tāpat darbā pie maksājumu kontu direktīvas esam paredzējuši likvidēt šķēršļus pilnīgi integrētam uh, banku mazumtirdzniecības tirgumu Eiropā, lai pilsoņi varētu salīdzināt uh, izmaksas un salīdzināt banku piedāvātos pakalpojumus un to cenas. Tāpat mēs esam paredzējuši uzlabot piekļuvi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem pamatmaksājumu kontam. Tas uzlabotu visu pilsoņu kategoriju integrāciju un uh, šī ir viena no mūsu prezidentos prioritātēm. Priekšsēdētājs kundze, mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta lomu likumdošanas procesā Eiropas Savienībā, domājot par Eiropas uh, pilsoņu interesēm. Mēs uh, rēķinamies ar parlamenta atbalstu, uh, Uh, darbā pie mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanas. Ceru uz auglīgu sadarbību turpmāko mēnešu laikā. Paldies, saka priekšsādātāji pāriešu, tūlīt pie jautājumiem. Mums nebūs brīvā mikrofona procedūras, jo esam nedaudz pārsnieguši atvēlēto laiku. Lūdzu, deputāti, uh, neuzdodiet pārāk garus jautājumus, pēc piecām minūtēm atslēgšu mikrofonu, bet izņēmumi ir pirmie divi runātāji, kas nodarbosies ar SMR. Very much, Mr. President, and I would like to... Paldies. Es vēlos apsveikt jūs un, un uh, tas, ko jūs vanāku savā valstī, tas tomēr jāatceras, ka šobrīd izaugsmes radītāji diezgan um, um, nā, trausli. Bet, nu, tas, ko jūs esat ieguldījis, tas tā kā atmaksāties. Mēs gribētu katrā ziņā, lai jūs arī saglabātu šo izaugsmu un saglabātu arī un ekonomiskās reformas un panāktu arī jaunas darbvietas, tad ir, protams, nepieciešams tāds ambīcijas. Tāpat ir nepieciešams Eiropas līmenī reaģēt ar steidzamības kārtā. Lai pabeigtu tiešām arī Banka Savienības uh, izveidi. Uh, nu, mums ar nožēlu jāskatās, kāda ir padomas pozīcija. Mēs sacījām, ka mēs izveidosim vienotu uh, banku noregulējumu mehānismu. Tagad piedāvātā padomas pozīcija mums liek apšaubīt, vai tas ir iespējams. Trīs iemeslu dēļ. Nu, mēs redzam, ka padomas piedāvātā banku pārvaldības mm, un noregulēšanas mehānisms ir pārāk sarežģīts. Tur šobrīd mums ir jāapsaka, ir jābūt vienlaicīga attieksmei visām dalībvalstīm. Šobrīd mēs to neredzam. Un tas mums liktos, ka ir netaisni. Mēs tomēr vēlamies panākt arī vienošanos jau pirms Eiropas vēlēšanām. Mēs arī vēlētos, lai mums būtu kopējais mandāts, un mēs redzam, ka padomas mandāts šobrīd nav. Jums trūks tāda ambicioza mandāta. Kad jūs varētu tādu dabūt un lai varētu sākt patiesu sarunas, lūdzu? Otkārt, mēs nepiekrītam vienošanai starpvaldību novienošanas pamata. Mēs uzskatām, ka tas tikai jā, papildus tāds pasākums regulē. Vai jūs varat arī jau apsolīt vēlreiz tas, ko jūs sacījāt trilogu sarunās? Ka starpvaldību nolīgums netiks parakstīts pirms mēs neesam panākuši kopējo vienošanos par banku noregulējumu mehānismu. Nu, lūk, jums atbildes laiks iekļauties kopējās piecās minūtēs. Jā, paldies jums par šo jautājumu. Tiesa, Grieķijā mums ir ļoti augsts ambīcijas, un, manuprāt, mēs esam panākuši daudz mērķus. Uh, Mēs esam par 80% arī jau nostabilizējušies šīs arī atgūšanās ceļa arī fiskālā ziņā un konkurētspējas ziņā. Tagad par Banku Savienību. Mēs varam teikt, mēs esam izdarījuši secinājumus no banku krīzes, un mēs visi piekrītam, uh, Mēs varam vēl tikai atšķirīgi piemērot dažādas metodas. Padomē, šo jautājumu esam jau izskatījuši vairākus mēnešus, un mēs uzskatām, ka jāizmanto vismazāki mm, riskus radošais ceļš. Es te runāju par tiesiskajiem riskiem. Te, protams, varbūt arī atšķirības viedokļu starpā. Bet, ja mums ir savstarpēja izpratne, un kā es sapratu, arī kā Kavafī norādīja, uh, Nav svarīgi tikai nonākt ifrakā, bet ir ļoti svarīgs arī ceļš, veids, kā mēs to panākam. Un tādēļ mēs Grieķijas prezidentūru darīsim visu, lai panāktu labāku izpratni par situāciju. Nu, labi, es tā nevēlos iedzināties ļoti lielās detaļās, lai to dara mūsu sarunu risinātāji, lai viņi panāk mērķi un sasniedz kopējos mērķus. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi panākt vienošanos. Jo Eirozona bez Banku Savienības nav pilnīga. Jā, es jums uzdevu arī ļoti precīzi jautājumu. Vai jūs lūdzu varat apstiprināt, ka Ekofin padome neizvēlēsies šo stabilitātību risināmu pirms nav panākta vienošanās starp padomu un parlamentu? Es neko tādu nevaru apstiprināt. Līdz ar to šis jautājums ir jāpārunā visā kam padomas kolēģu starpā. Nu, neko mēs atcerēsim par to arī ekofin sanāksmē, kad, ja jūs nenodrošinās šo sanā eh, rezultātu. Labi, tālāk es trēlē vārds. Turpināšu tas, ko teica kolēģi Korīna Vatmankola. Jo parlamentā mēs esam ļoti vienoti šajā ziņā un mēs redzam arī lielais balss vairums, kas atbalsta mūsu pozīciju. Tas ir ļoti skaidrs signāls jums. Jūs pēdējais komentārs bija nopietnas pārsteigums man, jo trialogu sarunās mēs esam dzirdējuši, ka tieši starpvaldība pieeja nebūs apstiprināta, pirms neesam pabeiguši sarunas par vienoto noregulējumu mehānismu. Jo, nu, katrā ziņā, ja mēs sakam, ka visas trīs iestādes ir iesaistījušās, un tad sanāk, ka jūs nesat izdalījusi būtisku savu daļu, tādā ziņā, kad jūs, nu, tad nepasakat skaidri, kāda būs šī teksta daļa, kur jūs nevēlaties mums nodot apspriešanai. Labi, jūs sacījāt, jūs vēlaties panākt vienošanos. Parlaments arī vēlas panākt vienošanos, bet ne jau jebkādu vienošanos. Mēs vēlamies, lai tā būtu laba, tāda pamatot ilgtspējīga vienošanās. Un ja mēs arī pabeigsim šī parlamenta darbu bez skaidras mehānismu schēmas, diemžēl tam var būt ļoti nopietns seks arī uz vienoto banku uzraudzības sistēmu, mehānismu, kuram ir jāuzstājas spēkā jau šogad. Jūs atciet, ka šobrīd nav tāds it kā liels varbūtības, kā, bet nu, tomēr jābūt gataviem arī kaut kādā veidā rēģēt, ja banks eh, bankrutē. Uh, Jums būs arī atsevišķi ekofina sanāksmes, kur jūs arī veltīsiet šeit arī jautājumus, arī, piemēram, izskatot starpvaldību pieejas un tā. Man interesē, vai jūs esat atstājuši vēl laiku arī patiesam sarunām ar parlamentu? Sādāk sanāk, ka mēs ļoti dīvainā situācijā nākam, jo, kā mēs runājam par vieniem jautājumiem, bet jums nav mandāta. Jūs neesat ieguvuši mandātu, lai jūs tālāk risinātu sarunas ar parlamentu. Es uzskatu, ka mums ir jāpārvar šis pārāvums, un tad, lai mēs tiešām panāktu rezultātus un pierādītu, ka mēs arī domājam to, ko mēs runājam, nu, šobrīd mēs neredzam šādu pamatu. Īpaši apzinoties, ka laiks ir tik ļoti ierobežots. Jūs zināt, ka um, starpvaldību nolīgums tas nav ekofina jautājuma kompetencija. Grieķijas prezidentūrai ir mandāts risināt šīs sarunas ar jums un meklēt risinājumu. Bet šobrīd es nevaru apstiprināt, ka mēs pabeigsim tieši šo jautājumu, kā jūs to jautājat, un tad es skatu, ka mums ir jātomēr jāatvēl papildus laiks un elastība, lai abas puses varētu meklēt labu risinājumu, labu kompromisu. Nu, mēs taču abi, m, mm, abas puses nevēlamies panākt tādu risinājumu, kurš balstītos uz nepietiekami skaidru tieskā pamatu. Un tieši to vēlamies padomē novērst. Tādēļ es aicinātu jūs izkla... izturēties ar izpratni, ar atvērtību, elastīgu pieeju, mēģinot atrast kopējo pamatu. Mums nevajadzētu aizteikties notikumiem pa priekšu. Nu, ko, es domāju, tas bija ļoti labi, ka jūs teicāt, ka pēkšņi nevajadzētu steigties notikumā pa priekšu un jāsaglabā elastīga pieeja. Es ceru, ka jūs tos pašus vārdus teiksiet arī ekofin sanāksmē. Uh, brīdī, kad jūs arī varbūt pieņemsiet šādu jau pozīciju, kas it kā šķiet ir pusceļš, ne silts, ne augsts starp to, ko mēs esam atrunājuši, un īsti neatbilst ne padomas pozīcijai, ne mūsu pozīcijai. Kaut ko tādu mēs nevarēsim pieņemt. Tālāk Valks Klins Aldis vārdā lūdzu. Ministra kungs, jūs esat ļoti daudz panākuši savā valstī, un tas ir ļoti apsveicami gan Grieķijai, gan Eiropas Savienībai kopumā. Apsveicu jūs ar to. Uh, Lai šī pozitīvā attīstība arī būtu ilgtspējīga, nu, nu tur nenotiek, nav uzreiz apsveikums uh, un ar to nepriekš jūs uzklāt nelielu pārpalikumu valsts budžetā, um, bet ka jums ir jāveido tādi visi nosacījumi, kas piesaista investors, kas viņā investors saka, jā, mums ar interesē investēt. Uh, Grieķijā. Lūk, šādi nosacījumi šobrīd man neatrodas viņus ieraudzīt. Un arī sarunās ar ekonomikas pārstāvjiem no jūsu valstis, es tomēr dzirdu, ka vienmēr vien viņi nav apmierināti ar pārāk smagu birokrātiju, ļoti lēnu lēmumu pieņemšanas procesu un, un bezjēdzīgiem maksājumiem, kas viņiem ir jāmaksā, lai veicinātu lēmumu pieņemšanu. Tādēļ mans jautājums jums. Vai jūs varat izveidot, apsolīt, ka jūs varētu arī solīt šādu veiksmīgāku ietvaru nosacījumu izveidi un arī ēnu ekonomikas izskaušanu un korupcijas izskaušanu? Vai jūs to varat man apsolīt? Paldies, Klinca kungs, par šiem jautājumiem. Es atbildēšu līdz to kā Grieķijas ministrs, nevis kā Ekofin priekšsēdētājs. Dažkārt mēs dzirdam, ka ir viedoklis tāds, ka Grieķija ļoti daudz izdarīs fiskālā ziņā, bet ne tik daudz struktūrālā ziņā. Nu, lūk, ja jūs lasat tomēr OECD ziņojumi eh, par ekonomisku izaugsmi, viņi tieši norāda, ka kopš uh, krīzes sākumā Grieķija ir tieši veikusi nu, čempionu cienīgas struktūrālās reformas. Nu, viņi, mē, viņi arī norāda, ka OECD instrumenti ir arī piemērots, ka tas ir gandrīz pilnā apmērā, jau fināla fāzē, norošinot arī lielāku liberalizāciju, tirgus attīstību pār labu mm, patērētājiem un uh, nodarbinātībai. Mēs esam arī pabeiguši aptuveni 70, pār 70% nepieciešamās struktūrālās reformas. Un tas skaidri rada darba izmaksu samazināšanu par vienību, vienu vienību kas ir samazinās par 25%. Līdz ar to Grieķija ir atguvusi to zaud, savu zaudēto konkurētspēju, nu, ko tā bija konstatējusi no tā brīža, kad iestājas Eirozonā un bija zaudējusi tā, tālāko gadu laikā. Mums ir izdevies atgūt to konkurētspēju, kas mums bija iestājoties Eirozonā. Papildus, mēs esam arī vēl nodrošinājuši investoru piekļuvi um, daudz vienkāršākā veidā. Mēs esam samazinājuši birokrātiju, uh, Un birokrātijas mums ir nevis ir vai sarkanā red tape, nu, šī birokrātija, bet red carpet, sarkanais paklājs investoriem. Tas, lūk, kā mēs viņus šobrīd sagaidām. Un mēs esam samazinājuši savu birokrātiju. Pirmkārt, ārkārtīgi esam samazinājuši valsts sektoru ierādņa. Mēs esam samazinājuši par 200 tūkstošiem uh, savu ierēģu skaitu salīdzinājumā 2009. gadu. Uh, Bet es piekrītu, ka vēl viss taps nav izdarīts. Paldies! Paldies! Jā, man patīk, kā jūs teicāt. Red carpet, nevis red tape. Ā, mēs varētu to biežāk kaut ko teikt. Es, man domāju, ka savā repertuārī arī varētu to pārņemt. Ashley Fox tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ministra par jūsu uzrunu. Jūs 2010. gadā saņēmāt 110 miljārdu eiro aizdevumu, lai valsts vispār glābtu no bankrota, pēc tam otrā daļa jau bija 120 miljārdi. 140, 58 jauniešu, 58% jauniešu šobrīd ir bezdarbnieku, un tāpat arī liels ir bezdarbnieku skaits kopumā. Uh, Vai tomēr jūs ar vienu šādu situāciju varat saukt par veiksmi? Falkskungs, paldies par šo jautājumu. Es atbildēšu kā Grieķijas finanšu ministrs. Nu, jāatzīst, ka nav tā fizika, ekonomika un fizika atšķiras. Viss nav tik skaidrs un melns un balts, un arī zināms lietas, kas darbojas ar laika nobīdi. Un es uzskatu, ka šobrīd skaitļi un rādītāji uzlabojas. Mēs esam arī esam panākuši to, ka nevis mums ir valsts budžeta deficīts, bet gan pārpalikums. Mums arī tekošo kontu pārpalikums, nevis tekošo kontu deficīts. Un tie divi lieli rādītāji. Jūs, kā ekonomists, arī ļoti labi zināt, kad brīdī, kad uzrādās makroekonomiski rādītāji un reāli to cilvēku izjūt katrs savā situācijā, arī nodarbinātībā, nu tas notiek ar lielu, zinām, nobīdi. Un tieši šobrīd tas arī ir šis punkts Grieķijā. Tādēļ mums arī vajag nepieciešams ar vienu atbalsts no Eiropas parlamenta, no sociālajiem partijiem, lai saprastu, ka Grieķijā veiktās reformas ir pareizas un ka lietas nemainās uzreiz viens uh, nakts laikā. Uh, Mēs šobrīd esam pārvarējuši 80% šo uzdevumu kopumu, lai pārvarētu visu krīzi. Un ir nepieciešams pabeigt šo finišu posmu vēl. Situācija uzlabojas ļoti straujos tempos šobrīd. Jau samazinājies ir bezdarbs, nemilzīgos apmēros, bet samazinās. Deviņās rūpniecības nozarēs mēs esam redzējuši jau pēdējā ceturksnī arī nodarbinātības pieaugumu. Es jums varētu arī vēl sniegt cits piemērus. Un uzskatu, ka mūsu prezidentūras beigās, kad es ieradīšos atkal pie jums, man būs vēl labāk ziņas, ko pateikt jums par bezdarbu un nodarbinātību. Sešu gadus mums ir bijusi ekonomiskā lejupslīde, un tagad mēs pirmo gadu redzam, ka mēs piedzīvosim jau pozitīvu izaugsmi. Paldies! Liels paldies, protams, situācija Grieķijā ir ļoti interesanta, bet es gribētu atgādināt deputātiem, ka mēs šeit esam sanākuši, lai uh, vispirms mainītos ar informāciju viedokļiem ar Ekofin prezidentūru, tātad Ekofin eh, jautājumi no Blamberts kungs no zaļo, zaļās partijas. Uh, Paldies priekšsēdētāji, bet eh, ļoti grūti ir izvairīties no vēlēšanas eh, runāt par šo nelielo valsti, kas spēlē milzīgu lomu Eiropas kontekstā. Jūs teicāt, ka ekonomika nav eksaktā zinātne, varbūt tiešām jūs neesat fiziķis, bet droši vien jūs zināsiet kvantu fiziku, tieši tā ir tāda daļa no fizikas, kas nav deterministiska. Uh, Es varbūt nepareizi citāju, citāju, bet eh, es, tad, kad es, es, es, es redzu, ka ekonomiski uzsaka, ka tā nav eksaktā zinātne, kad ekonomiskiem, ekonomiskiem nav taisnība, bet tad viņi domā otrā, tad, kad viņi cenšas piespiest domāt par savām politikām, pieņemt tās. Uh, droši vien eh, lielākā daļa no jūsu iedzīvotājiem nepiekritīs jūsu veiksmes definīcijai, varbūt pat vairāk nekā puse nepiekritīs. Eh, tālāk šis jautājums par taksāciju. Man vienmēr ir patīkami dzirdēt padomi. Eh, sakam, ka mēs tiešām ejam ar milzīgiem soļiem uz priekšu, taksācijas nozīme, un tas nāk no tādas valsts, kur, kurai ir zināma vēsture. Uh, taksācijas joma. Man tiešām jāsaka, ka es šaubos par jūsu vārdu patiesumu. Es gan atbalstītu vairāk tādu taisnības, es, es negribētu, ka lai būtu kaut kāda milzīga apgrotinājuma likti Grieķijai, tomēr es esmu pārsteigts, ka nav progresa e, tieši taksācijas politikā. Ne Eiropas līmenī, bet tieši jūsu valstī. Uh, Es eh, tiešām gribētu redzēt, ka bagātos cilvēkus jūsu valstī varētu aplikt ar nodokļiem. Es redzu, ka jūsu partija un arī jūsu drauga partijas ir augstākās klases augstāko slāņu pārstāvji, un jūs vilcinaties un neapliekat viņus ar lielākiem nodokļiem. Droši vien mēs jau tuvākās nedēļās dzirdēsim par šo lietu vairāk. Šeit atkal es atbildēšu šo jautājumu eh, debesis no kvantu eh, fiziķa pozīcijiem, bet kā eh, pazemīgs ekonomists un ministrs šai taksāsīs nodokļu nozarē, mēs esam sasnieguši milzīgu progresu, mēs esam pieņēmuši likumus, kodeksu, un pirmo reizi no 2001. gada mēs esam pirmo reizi pārsnieguši nodokļu ieņēmumu mērķi 2000. E, 13. gadā nodokļu ieņēmumi bija pārsnieguši mūsu progresēto um, summu par 3%. Tātad mēs mācamies un mēs darām, mums ir jauns starts e, nodokļu jomā, mums ir ļoti moderni likumi un esam šeit ieradies. Uh, lai sadarbotos ar komisiju, ar padomi, ar parlamentu, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un no nodokļu, nodokļu nemaksāšanas. Mums bija erodējusi nodokļu bāzi, un līdzīgas problēmas ir arī Eiropā, un mēs cenšamies sakārtot lietu. Tā kā mēs, mums ir laiks, bet kā ir par šo nodokļu taisnīgumu? Viena lieta ir pieņemt likumu, bet par nodokļiem, un otra lieta ir taisnīgums. Un šo te otru lietu varbūt mēs uzņemam īpaši jūtīgi, protams, runājot par nodokļu kodeksu īstenošanu. Lai būtu tā, ka nodokļu likums ir pietiekami taisnīgs pret visiem pilsoņiem, un vai tie, kam ir vislielākie pleci Grieķijā, vai tiešām viņiem jānes vistrakākā sloga daļa? Mēs esam veikuši pasākums lai uzlabotu nodokļu administrēšanu, nodokļu nu, izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Jūs teicāt, ka jūs esat e, inženieris. Jūs teicāt, ka šeit ir divas, divas iespējas. Iespēja, ka jūs nemaksājat. Un vēl ir otra. Have, um, employed many tax auditors. Un otra, otrs aspekts ir sots. Un mēs esam sākuši e, arī ar auditā palīdzību konstatēt nepilnības, un mēs arī sodam. Bet e, situācija nav tāda kā pirms, pirms otra gada. Paskatieties, cik daudz ir ieliktie aiz restēm cietumā no bagātajiem tieši. Un tagad no zaļo grupas šuntis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, es jūs gribu sveikt un eh, arī eh, ekofina priekšstādātāja kapacitāte mūsu komisijas jūs sveicu. Šodien mēs dzirdējām, ka Grieķijas valdība ir nopelnījis milzīgu uzslavu par visiem sasniegumiem. Mēs zinām, ka Grieķijas sabiedrība ir bez elpas asfiksijā. Un mans jautājums ļoti precīzi. Viss, ko jūs mums stāstījāt pirms dažām minūtēm, kā arī visa analīze, ko jūs teicāt, kā ļoti pazemīgs un pieticīgs ekonomiski, kā jūs teicāt. Un nu, tas ir tieši tas, ko teica arī Oli Rēns pēc dažām dienām. Uh, viņam uzdevu šo jautājumu, un viņš arī atbildēja. Un jūs esat pazemīgs eh, ekonomists, tāpat kā Olī Rēns, un viņš teica, ka mēs nevaram turpināt eh, tādu tā veidā strādāt ar Grieķijas parādu. 2010. gadā tad krīze jau bija kontaminējusi arī citas bankas un citas ekonomiskās sistēmas, tad es saprotu, uh, kam ir upurēta Grieķijas ekonomika, un es tiešām nezinu, vai visi šie apsveikumi, vai, lai glābtu citas Eiropas bankas, ir tiešām vietā. Grieķijas prezidentūra tagad runā par banku uzraudzību, bet mēs arī zinām, ka šī, šo banku testēšana prasa noteiktas minimālā kapitāla normas, lai būtu 8% šādu rezervju sistēmiski, lai aizsargātu bankas. Un tagad mēs runājam par noregulējumu problēmām, un, un te ir 9% vai viena desmitā daļa Grieķijai. Vai tas būtu pareizi? bloķēt eh, likviditāti, naudas līdzekļus bankā, vai cilvēki, vai bankas, vai uzņēmumi vispār ir gatavi tādai rīcībai? Um, uh, protum, um. Paldies, Čundis uh, kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka Grieķijas iedzīvotāji tiešām ir izdarījuši milzīgu upuri. Viņi daudz cietuši pēdējos gados. Uh, bet situācija kopumā ir uzlabojusies, un kopš 2014. gada ir visādi rādītāji, kas norāda uz izaugsmi. Mēs esam uzlabojuši ieņēmumu līmeņus un ir arī palielinājusies nodarbinātība, ir arī palielinājusies atalgojuma līmeņi un algas. Es gribētu pasvītrot ka, to, ka mūsu partneri tiešām varētu izrādīt solidaritāti, kā arī teica Foksa kungs. Mēs esam saņēmuši 140 miljonus. Un tagad ir desmit, divi procenti, ko maksā Grieķija. Uh, Un ir jādod šis 30 gadu laikā, un tagad mēs eh, esam panākuši arī sarunas ar trojku, un mēs gribam samazināt vēl vairāk Grieķijas parādu. Un tas ir eh, saistīts ar Eirogrupas lēmumu 2012. gada 28. novembrī. Un uh, mēs uh, joprojām vedam sarunas par to, ka vajadzētu šo papildu parādu Grieķijai samazināt. Mēs uh, tiešām neaizmirstam ka mums ir jādomā par īpatsvaru, tātad parāds pret iekšzemes koproduktu, un šis īpatsvars ir pietiekami labs, un mums ir jāstrādā, jāturpina šis darbs, un tiešām ir jācīnās par vienotu banku sistēmu, lai varētu nodrošināt finansējumu, finansējumu dot maziem vidiem uzņēmiem, un mēs skatāmies nākotne, esam optimistiski, bet atkal mēs neaizmirstam šo lielo upuri, uh, Un mēs esam sapratuši, kādi ir krīzes pamati. Es neatbalstu jūsu pesimismu, ir tiešām nākotne un nāk, mēs skatāmies ar cerībām nākotne. Es aizvirsu arī, ka ir skaidrs, ka ir jābūt vienlīdzīgai attieksmē pret visām bankām. Mēs eh, cīnāmies lai visi šie noteikumi, kas ir attiecināti pret bankām, lai būtu pilnīgi vienādi šie noteikumi visās, mm, pasaul, visas, visās valstīs. Un arī par to es runāju Grieķijas parlamentā un to pašu Eiropas parlamentā. Atbild, tātad ir nepieciešams, lai visi noteikumi būtu vienādi un, pal, un arī normas banku kapitāla nodrošinājumam ir jābūt vienādam. Paldies EFD grupas vārdā. Nākamais deputāts. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tur runāsim par to pašu tematu, saka Terho kungs. Tiešām Grieķija ir veikti ļoti būtiski finansējuma samazinājumi, izdevuma samazinājumi, bet neraugoties to visu, valsts parāds gada beigās bija 8 miljardi augstāks, par 8 miljardiem augstāks nekā pirms viena gada. Un eh, tagad ir tas pieaudzis līdz 381 miljardam saskaņā ar plašsaziņas līdzekļiem pēdējo divu gadu laikā Grieķija ir samaksājusi 7,5 miljardus no šī parāda. Kādā veidā Grieķija plāno risināt šo milzīgo izaicinājumu? Manā valstī Somijā finanšu ministrs ir teicis, ka Somija turpinās Eh, dod savu finansiālo atbalstu, atbalsta paketē nākotnē, tad maksāsim iekšā, lai palīdzētu citiem. Šeit ir nepieciešama solidaritāte. Vai jums šķiet, eh, vai nevajadzētu vēl vairāk atbalstīt Grieķiju no Eiropas Savienības puses, un ja tā, tad kādu atbalstu jūs gaidat? Well, um, first of all, I want to make... Vispirms, es gribētu precizēt ciparus. Grieķijas Parāds ir 321, nevis 381, kā jūs teicat. Tas ir faktiski mazāks valsts parāds, tas ir samazinājis. Un tas arī skaidro to, ko jūs teicāt iepriekš. Parāds ir it kā palielinājies. Mēs esam rekapitalizējuši bankas. 40 miljardi ir piešķirti banku rekapitalizācijai. Šo naudu mēs atgūsim vēlāk, tad, kad Grieķija privatizē savas bankas. Situācija tagad ir labāka nekā rāda cipari, ja jūs detaļās to izanalizējat. Mēs, kādā veidā mēs gaidām kādu partneru palīdzību Grieķijai. Vispirms mēs gribam, lai būtu uzsākts sārunas, diskusija. Uh, pamatojoties uz Eirogrupas lēmumu, kas ir pieņemts 2012. gada novembrī par to, kā padarīt šo Grieķijas parādu par ilgtermiņa, ilgspējīgu risinājumu. Tātad ir diskusija par to, ka vajadzētu samaksāt likmes, arī amortizācijas maksājums varētu sakārtot. Tad ir arī iespēja izmantot struktūru fondus, bet varbūt varētu pat aizdomāties arī par kādiem citiem veidiem, kā palīdzēt. Ir jābūt gatavībai, jāturpinam domāt, un tad, kad diskusija sāksies par parāda ilgspējīgajiem risinājumiem, tad mums ir jābūt gataviem nākt klajā ar labām idejām, tādām idejām, kas būtu apusēji interesantas, gan Grieķijai šīs idejas būtu interesantas un arī partneriem arī būtu interesantas. Paldies! Uh, Sampo, did you want to come back? No, that's fine. Uh, for the non-aligned, Hans Peter. Uh, tālāk pie grupām nepiedarošie deputāti Mārtiņ Kungs. Thank you. Paldies! Jautājums. Jums kā Grieķijas prezidentūras eh, priekšsādātājiem. Kāda lūdzu ir jūsu pozīcija par plānotajām struktūra reformām banku sektorā? Domāt arī par Linkāru ziņojumu un par to, ka tas varbūt būtu jāatliek uz zinām laiku, ņemot vairāk kāda ir komisijas, arī nostājuma komisijas priekšlikums. Faktiski mēs gaidām šo ziņojumu. Šis ziņojums ir, ir, ir saulēcīgi izstrādāts, vai viņu tagad, par viņu tagad diskutē, vai tad komisija nāks klajā ar šo priekšlikumu mēneša beigās, un tad mēs e, to apspriedīsim ekofinā. Meine Frage war nicht. Uh, nu jā, es ne, nedomāju šeit, lai jūs man skaidrotu procedūru, bet gan kāda jūsu nostāja, jūsu attieksme pret to. I haven't seen the report yet. Es neesmu redzējis vēl šo ziņojumu. Es vienkārši gaidu šo komisijas priekšlikumu. Es esmu redzējis dažādus ziņojumus, atskaidrs stāstus presē, bet es neesmu lasījis ziņojumu kā tādu. Der Pressebericht, ja schon sehr konkrēt sind, was ist Ihre Position? Nu, bet tad nekas, tas jau, ka presē tevis labi, tad jautājums ir vienalga, kāda ir jūsu pozīcija? I mean, uh, uh my general proposition for... Mans priekšlikums bankām ir šāds. Mums ir nepieciešama stabila banku sistēma. Bankām ir jāveic visi pasākumi, lai nodrošinātu, ka mēs izvairamies no riskiem, kādi bijuši iepriekš. Mēs ļoti labi zinām, kas ir noticis pagātnē, mēs zinām, kāpēc krīze ir izcēlusies, mēs esam tagad daudz gudrāki, Mēs eh, zinām, un mums ir daudz labāka sapratne tagad, mēs eh, saprotam daudz labāk, kas tad ir izraisījis um, tekošā konta deficītu, um, kāpēc tas ir palielinājies dienvidos un kāpēc tieši otrādi ziemeļos. Mēs ļoti labi saprotam kapitāla aprits principus, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, bet pagaidīsim līdz brīdim, kad komisija nāks klajā ar, ar šo ziņojumu. Godātais padomas priekšsēdētāji, nu es jums kaut ko pateikšu. Tas, ko jūs sacījāt, tas ir absolūti pilnīgi var redzēt, ka jums vispār nav ne jēgas, nekādas nojēgas par to, kas vispār tur būs. Lekāns, tas ir tas galvenais vārds, banku nodalījums, tas ir tas svarīgākais. Ja mēs dzirdam Austrijā uz ielām, ja mēs šos jautājumus pārunām ar austriešiem uz ielas, tad es nesu uh, vienu austrietis attiecas, kurš būtu tikpat nevinformēts kā jūs. Vienlaikus ir arī paralēli pieņemā, pieejami jau NVO atzinumi, kas norāda, ka 90% apjomā banku problēmas nav atrisinātas. Un iedomājieties, jūs atnākat pie mums uz šādu komiteju, kur ir ļoti svarīgi jautājums, iespējams, ka droši vien jūs nesat no ko dzirdējis par Makafī ziņojumu, tad lūdzu nebrīnieties, ka arī ir tieši tāda attieksme pret Grieķiju un Grieķijas pārstāvjiem, Grieķijas prezidentūru tāda, kā viņa ir. Un ja jūs sakat, ka jūs esat ļoti veiksmīgs politiķis jūsu valstī, tad, un jūs šodien ar tādu nezināšanu, nu kā jūs varat tad vispār uh, šeit nākt? Un kā tad jūs domājat informēt savus iedzīvotājus precīzi un zinošā veidā, jūs to nespējat šodien neko pateikt? Kā ekonomists un kā bijušais baņķieris, es varu teikt, ka man ir ļoti daudz idejas par šo problēmu, bet tagad es esmu ekofina priekšsēdētājs, tāpēc man ir jābūt ļoti piesardzīgam un tāpēc man vispirms ir jāiepazīstas ar komisijas priekšlikumu, ar ziņojumu. Protams, mēs varam ļoti plaši runāt, mēs varam strīdēties, un... bet. Uh, Šis teksts ir zināms priekšsēdētā. Ļaujiet lūdzu ministram atbildēt uz jūsu jautājumu. Šeit e, es neesmu nekāds akadēmiķis vai banķieris vai ekonomists. Šeit es sēžu pie šī galda kā ekofina priekšsēdētājs. Un tāpēc es gribu redzēt oficiālu dokumentu ziņojumu, nevis kaut kādas atsauces presē vai kaut kādu neoficiālu informāciju. Un tikai tad mēs varēsim runāt par šo ziņojumu. Pretējā gadījumā mēs varētu izvērst tūkstošiem dažādas e, diskusijas, kā atdalīt investīciju Um, banku darbību un no citām bankām, kā mēs varētu šīs uh, kapitāla procentus, un kā, kur būtu kaut kāda viena vai otra banku manipulācija, tad, bet vispirms man ir jābūt gatavam runāt par konkrētu tekstu. Lūdzu, esiet pacietīgs. Un tagad no tautas partijas grupas Langenkungs. Herr Minister, uh... Äh, Ministra kungs, paldies Nu, lūdzu, mēs tur katrs, protams, varam drīkst savu viedokli, un nu, lūdzu, neņemiet burtiski. Jūs saprotat, ka Mārtiņš jau nekādā ziņā nepārstāv vairākumu viedoklī, bet gan savu mazu, nenozīmīgu minoritāti. Es vēlējos jums to atgādināt vēlreiz. Tas ir vienkārši jautājums arī, pirmkārt, par pieklājīgu attieksmi pret arī prezidentūras ministru. Es novērtēju augstos centienus, ko Grieķijas valdība ir īstenojusi, un par to neapšaubu, un, un es arī gan regulāri sekoju Grieķijas presē. Un es dzirdu, visu laiku tur tiek arī ziņots par dažādu veidu pārkāpumiem, krāpšanos ar nodokļiem, kur tik politiķi neiesaistīti un kur tik neatrodas un kur nav. Tas ir vien redzams, ka presa par to runā. Un es to tiešām apsveicu. Un es gribētu tā, ka jūs ierodaties un stāstat, kad jūs stāstat par programmu, ko jūs esat izdomājis, bet neesat pārliecināts, ka, piemēram, padomi jūs atbalstītu, tādēļ, manuprāt, ļoti svarīgi, ka jūs sakāt arī bank vienotais noregulējuma mehānisms, ka tam ir jābūt balstītam uz tiesiskiem skaidriem pamatiem, un jums ir taisnība. Neļaujiet, ka jums te kāds sāks jums kaut ko diktēt un teikt, kā jāsaka. Jūs esat visu darījis pareizi. Grieķija ļoti nopietnas reformas jau veikuši, un jūs esat uzņēmuši ļoti sāpīgu un smagu kursu. Bet, piemēram, Lietuvas prezidentūras laikā par retruksturizācijas fondu, ko mēs dzirdējām, ko sacīja kolēģi, piemēram, Vortmane Kole un arī Ferēra, saka, ka, ā, nekas, nekas padomu, lai visu to aizmirst un mierīgi atsakās no tā visa un vispār nedomā par vēlākajiem juridiskajiem konsekvencēm. Neklausiet citus, kas jums tā saka. Meklējiet patiesu risinājumu, lai arī šis 141. pants tiktu arī ievērots, jo šobrīd tas nav ignorējams, tas ir fakts, ja nacionāli nodokļu līdzekļi tiek izmantoti šāda fonda izveidēji, tad atsevišķās da dalībvalstīs nozīmē, kā tur ir konstitucionālie ierobežojumi, un nevar padomu vienkārši to ignorēt. Vienkārši paies, uz, pieņemot šādu laika spiedienu, uh, uzreiz sākt jau pieņemt saistītus lēmumus, lai pēc tam 1. jūlijā jaunais parlaments savā sasaukumā uzreiz nostātu strupceļā. Tāpēc es uzskatu, ka tas nav iespējams. Galu galā tas tāpat tūlīt nestāsies spēkā, jo nav arī šie priekšnosacījumi ievēroti. Tā ka nevajag jums varbūt tik daudz klausīties, kā jums te šobrīd mēģina izklāstīt šo jautājumu. Well, thank you, Mr. Lagen. Uh, I fully agree as. Uh... Paldies, Langen kungs. Es pilnībā piekrītu jums. Es cenšos būt uh, ar veselo saprātu. Es zinu, kāda ir parlamenta nostāja un kāda ir padomas uh, nostāja. Mēs uh, cenšamies būt vislabākiem, mēs gribam pasniegt visu, visu to labāko, bet, kā jūs teicāt, nu, mums ir jābūt ļoti stabilam tiesiskam pamatam. Mēs negribam, lai būtu konstitucionālā krīze noteiktās dalībvalstīs tāpēc, ka mēs tiesisko pamatu esam izvēlējušies tādu, kas nav stabils. No tā gan mums būtu jāizvairās, būtu ļoti viegli šeit nākt un stāstīt idejas, bet tas nav pareizi. Tā nav, tas nav pareizs ceļš. Tas nav pareizs ceļš. Mums ir eh, nepieciešama labāka izpratne. Jūs piedalāties visur, parlaments piedalās visur. Es būšu vienmēr šeit, jebkurā laikā, kad jūs mani aicināsiet. Un tad es stāstīšu par panākto progresu, tomēr esiet pacietīgi, esat elastīgi, mēs tiešām cenšamies maksimizēt Eiropas parlamenta iesaisti procesā. Tā tas ir. Tas varbūt ir atkarīgs no satura, ne tikai no tiesiskā pamata, tālāk no tautas partijas grupas Karina Vatmankola. Thank you very much. Uh... Liels paldies. Es uzstājos Danutas Hubners vietā, kas ir mana kolēģe no Polijas, un diemžēl nevarēja piedalīties šai sanāksmē, un es nolasīšu jautājumu. Palūkojoties uz Grieķijas prezidentūras ECOFIN prioritātēm, Uh, izskatās, ka uh, maksājuma bilances instrumentu pārskatīšana nav iekļauts šai sarakstā, kaut gan jautājums ir ļoti svarīgs. Tā kā prezidentūra eh, vēlas pabeigt vienotā noregulējuma mehānisma eh, sarunu pabeigšanu. Parlaments saskat šeit ne tikai juridiskas, bet arī eh, saturiskas problēmas padomes nostājā. Tādēļ būtu svarīgi neaizmirst šo jautājumu attiecībā uz uh, finansiālās palīdzības sniegšanu ne Eiropas uh, da, valstīm, ne Eiro dalību valstīm. Uh, tādēļ nedrīkst aizmirst šīs dalību valstis. Uh, turpinās arī stresa testi un aktīvu kvalitātes pārskatīšana, un dalību valstīm būs iespēja sniegt, gūt atbalstu bankām, uh, bet uh, šīs uh, ne eiro dalībvalstis uh, varēs izmantot tikai novecojušu bina, maksājumu bilances instrumentu. Tas nav taisnīgi. Vai jūs virzīsiet šo procesu uz priekšu prezidentūras laikā? Jā, mēs šo jautājumu izvērt vērtējam, ja mana informācija ir pareiza. Padome. Nu, protams, to, e, pie tā strādā, bet tā nav prioritāte. Šis jautājums ir jāapspriež un jādomā, vai to varētu virzīt uz priekšu varbūt Latvijas prezidentūras laikā. Labi, saka priekšsēdētājiem. Jā, grūti jau ir panākt uh, vienprātīgu vienošanos. Tagad es un Dēvārdā liems. Jāpaldies, Šaron. Labdien, ministra kungs, man ir prieks, uh, būs prieks ar jums uh, tikties nākamnedēļ Atēnās. Jā, daudz kas ir mainījies pirms, kopš 2010. gada. Uh, Un uh, tagad mēs jūtam tā saucamo dragi efektu. Ticamāk kļūst arī eh, parādu restruktūrizācija, novēršot uh, Uh, negatīvo sistēmisko efektu, kā mēs to redzējām Portugāles gadījumā. Tagad lasu presē, ka Lagardas kundze no Startautiskā valūtas fonda esot ierosinājis jaunu Grieķijas parādu pārstruktūrēšanu un ka būtu jāved sarunas ar citiem kreditoriem Eiropas finanšu stabilitātes fondu un ar Eiropas centrālo banku. Uh, Tā, eh, arī šai avīzē ir rakstīts, ka ka jūs it kā nesot nemaz lūguši to padomei, jo baidāties, ka Šoiblis kungs jums pateiks nē. Jūs redzēsiet mūsu uh, ziņojumā, ka mēs aicinām īstenot lielāku demokrātisko kontroli pār trojku un finanšu palīdzības mehānismiem nākotnē izmantojot kopienas metodi. Jautājums, vai pēc jūsu domām, ja mēs ieviestu šādu demokrātisku kontroli, izmantotu vairāk kopienas metodi, lai kontrolētu finanšu uh, atbalsta mehānismus, vai tad jūs varētu šo jautājumu uzdot padomē, nebaidoties, ka kāda dalība valsts var noraidīt šādu interesantu priekšlikumu. Paldies! Well, on the, on the first question... Atbildot uz pirmo jautājumu, divās Eirogrupās esam apsprieduši jautājums par Grieķu programmas finansējumu. Tas nav tā, ka kāds kaut ko kādam ierosināja, un es biju it kā starpnieks. Ne, mēs apspriedām padomē, un mēs nonācām pie uh, secinājuma, ka pie dažiem nosacījumiem eh, noteiktos apstākļos tiks veikti noteikti pasākumi, lai vēl vairāk samazinātu Grieķijas parādu. Tas, eh, to, tātad padomi jau šo jautājumu ir apspriedus. Tālāk par trojku, Kā jūs zināt, komisija atskaits Eiropas parlamentam par programmas valstīm, un es atskaitos uh, Grieķijas parlamentam par situācijas attīstību. Esmu gatavs uzklausīt uh, jaunus priekšlikumus par to, kā labāk strādāt mūsu tautu interesēs. Atbildot Eiropas parlamentam, es precīzi paudu savu viedokli par to, kas Grieķijā ir noticis, kā mēs strādājām ar trojku. To jūs varat lasīt šajā atbildē, ko nosūta Eiropas parlamentam. Tātad, kādas kļūdas bija pieļautas, kas tika darīts pareizi, kāda ir pašreizējā situācija. Un, protams, mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām un cenšas, jācenšas labāk strādāt nākotnē. Tagad situācija ir uzlabojusies, mēs esam mācījušies no kļūdām un situācija tiešām ir uzlabojusies uh, šajā programmā iekļautajās valstīs. Arī Grieķija ir sasniegusi strauju progresu visās jomās - struktūrā, fiskālā, maksājumu kondu uh, un konkurences uh, jomā. Un Protams, galu galā mēs nevienmēr piekritām trojkai. Ir pasākumi, kas ir veikti labāk nekā citi pasākumi. Dažās jomās mēs apsteidzām izvirzītos mērķus, piemēram, fiskālajā jomā mums ir šis budžeta pārpalikums gadu ātrāk nekā bija paredzēts. Citās jomās mēs atpaliekam bet katrā gadījumā kopumā mēs virzāmies uz priekšu un situācija ir ievērojami uzlabojusies. Protams, mēs esam gatavi uzklausīt jūsu domas, jūsu ieteikumus, ko varētu darīt labāk. Bet komisija atskaitas Eiropas parlamenta priekšā, un mēs atskaitāmies uh, Grieķijas parlamentam uh, un citi kolēģi ir atbildīgi savu parlamentu priekšā, un mēs esam snieguši pietiekam informāciju par pašreizējo situāciju. Jā, e, deputāts, vai jūs varētu pastāstīt vairāk par to, kas ir runāts padomē par e, šo par adrestruktūrizāciju? Ministru kungs divās Eirogrupas sanāksmēs mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka ja Grieķijai ir uh, primārais budžeta pārpalikums un citas uh, programmas daļas tiek pildītas saskaņā ar grafiku, tad var izvērtēt iespējas vēl vairāk samazināt Grieķijas parādu. Es tātad jums atbildu kā ekofin pārstāvis šeit. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Rodi Kratsa. Priekšsēdētājs kundze, ministra kungs. Kā jūs konstatējat, šīs debats turpināsies Atēnās un ir ļoti svarīgi, lai mūsu komitejas deputāti varētu Eh, tu apspriest šo trojkas eh, ziņojumu Atēnās. Eh, protams, izaicinājumi ir ļoti lieli un es domāju, ka par to visu ir arī jārunā mūsu ziņojumā. Un tagad daži komentāri un jautājumi. Ļoti svarīgi prioritātēs iekļaut ir reālās ekonomikas finansējumu visā, visos Eiropas dienvidos, ne tikai Grieķijā. Un es aicinu jūs iekļaut prioritātēs divas regulas, par ko drīz notiks balsojums mūsu komitejā attiecībā uz alternatīviem finansējuma veidiem. Kā jūs zināt, ministra kungs pastāv Eiropas Savienībā. Uh, un arī ASV eh, tādi mehānismi, kā jūsu prāt tie varētu uh, dot savu ieguldījumu finansējuma uzlabošanā gan ilgtermiņa projektiem, gan maziem vidējiem uzņēmumiem. Otrakārt, ministra kungs, mēs runājam par Grieķijas parādu, uh, un uh, mūsu valsts uh, izjūt lielu spiedienu, bet tas pats sākāms arī par Eiropas Savienību. Vai jūs kā ekofin priekšsēdētājs esat pārredzējis pā, pastiprināt cīņu par valsts parādu samazināšanu Eiropā, jo mums nav izdevies gūt šeit uh, pavērsienu un Eiropa tiešām cieši no lielā uh, e, valsts parāda līmeņa. Ministrs atbild. Jā, atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, varu teikt, ka atbilde ir ļoti būtiska. Mēs cenšamies rast e, līdzekļus, finansu līdzekļus, konkrētus, lai to panāktu. Kā jūs zināt, Grieķijā mēs esam izmantojuši uh, Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus un arī lielus ilg ilgtermiņa projektus. Un to mēs esam darījuši iesaistot arī ārvalstu bankas. Mēs veidojam izaugsmes institūtu, kas uh, nodrošinās kapitālu, piesaistot likviditāti no ārzemēm un arī Grieķijas uh, tirgu pieejamo likviditāti. Mūsu banku sektors ir ļoti uh, ir stabils. Un tā, tad šis jautājums ir tāds, ka ja nebūtu stabila banku sektora, tad arī zūstu mums uzticība. Mēs um, tādēļ arī veidojam banku savienību Eiropā, lai stiprinātu banku sektoru. Atbildot uz otro jautājumu Tātad eh, Eiropā tās valstis, kam ir uh, ekonomikas problēmas, kas ir iekļaut šajā palīdzības programmā, tām ir jāatjauno ekonomikas izaugsme. Tas palīdzēs pārvarēt eh, šo valsts parādu jautājumu. Uh, Grieķijā notiek uh, uzņēmumu privatizācija. Uh, valsts sektorām uh, salīdzinot ar citām valstīm ir relatīvi liels īpatsvars Grieķijām. Varbūt mēs varētu izmantot šo situāciju, lai samazinātu valsts parādu. Ir izteiktas dažādas idejas par kā to panākt. Un uh, tas, visas šīs idejas varētu arī kopumā stiprināt Eiropas Savienības sistēmu. Tagad uh, Uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā jautājumu uzdot Padimātas kundze. Ministra kungs, sveicu jūs mūsu komitejā un vispirms gribu paturpināt jūsu pēdējo komentāru, tātad kā nodrošināt uh, parāda ilgtspēju, valsts parāda ilgtspēju, tas ir nodrošināt ekonomikas izaugsmi. Tas uh, sakāms arī par Grieķijas situāciju. Es uzskatu, ka šīs uh, debates sabiedrībā par to, ka ir jāpārstruktūrē uh, Grieķijas valsts parāds, patiesībā ir uh, neproduktīvas. Mums beidzot būtu jāpārtrauc šādas runas. Mums ir jātjāno ekonomikas izaugsme, Tas ir vislabākais veids, kā nodrošināt valsts parāda ilgtspējību. Pietiek runāt, ir jāsāk rīkoties. Kādas ir uh, galvenās prioritātes Grieķijas prezidentūrai? Pirms pusotra gada valstu valdību vadītāji nobalsoja par uh, izaugsmes eh, paktu, bet tagad tas ir pilnīgi aizmirsts. Tagad par trojku un par šī mehānisma kontroli un uzraudzību. Uh, ir pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija par Eiropas pusgadu. Tātad eh, četrām eh, valstīm ir noteikts izņēmums, jo tās saņem eh, Eiropas Savienības atbalstu. Uh, Eh, es gribētu zināt, kāda ir situācija ar eh, pusgadu, vai ir iespējams eh, tos, šo procesu publiski apspriest un izteikt priekšlikumus. Un visbeidzot, uh, 11 valstis ir apņēmušās īstenot padziļinātu sadarbību, ieviešot finanšu darījumu nodokli. Eh, šīs jautājums padomē nevirzās uz priekšu necik ātri. Parlaments vēlētos, lai šis lēmums tiktu pieņemts vēl pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jautājums, kā jūs esat paredzējis šo procesu pātrināt, lai lēmums tiktu pieņemts vēl pirms maijā paredzētajām vēlēšanām. Ministra kungs atbild. Paldies, Podimātas kundze, jūs uzdevāt daudzus jautājumus, cenšot, centīšos jums atbildēt. Vispirms par ekonomikas izaugsmi. Mēs nevarēsim runāt par izaugsmi, ja netiks veikti pasākumi, lai nostādītu valsti uz kājām un atgūtu līdzsvaru kā var runāt par izaugsmi valstī, kurā ir uh, primārais budžeta deficīts un arī maksājumu def, konta deficīts. Mēs esam atjaunojuši līdzsvaru, bet ar to vēl nepietiek ir nepieciešams tagad nodrošināt likviditātes plūsmu Grieķijas iekšējā tirgu, un to mēs arī šobrīd darām. Turmākajā darbības posmā Grieķijas valdība prezentēs projektu turpmākiem desmit gadiem attiecībā uz ekonomikas izaugsmes nodrošināšanu domājot gan par piedāvājumu, gan par pieprasījumu, par svarīgākajiem ekonomikas sektoriem. Mm, un mums ir jāparāda, ka uh, sabiedrības nestie upuri beidzot dod rezultātu un ka pēc desmit gadiem uh, ekonomika būs daudz dinamiskāka ar augstākiem izaugsmes rādītājiem. Mums ir jābūt realistiem Un mēs nebalstīsimies uz valsts uzņēmumiem, bet ir jābūt reālai ekonomikai, jābūt izglītotam darba spēkam. Protams, ir svarīgs jautājums arī valsts parāde. Es piekrītu jums, ka nenāk par labu šīs iesīkstējušās idejas, un mēs Eiro grupā arī par to diskutējam. Pastāv tiesiskais pamats uh, attiecībā uz šā parāda pārstruktūrēšanu, un mēs apspriedīsim ar uh, trojku šos jautājumus. Es piekrītu jums, ka ir uh, patiesībā kaitīga šīs uh, nebeidzamās runas sabiedrība. Uh, Mums ir jārunā par atbildību, par uh, Eiropas semestra īstenošanu piekrītu Olijam Rēnam. Ja ir kādas idejas, kā uzlabot šo procesu, mēs esam gatavi tās uzklausīt. Un visbeidzot ar finanšu darījumu nodokli uh, to 11 uh, valstis īsteno padziļinātu sadarbību. Mums ir jā apspriež, kāda ir nod, būs nodokļu bāze, kāda būs šie parametri, bet visi šie jautājumi vēl nav atrisināti. Kad tie būs atrisināti, tad pieņemsim arī lēmumu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mēs esam izsmēluši diskusijai atvēlēto laiku. Diemžēl nav iespējams uzdot vairs papildus jautājumus. Es pateicos ministra kungam par to, ka jūs atbildējāt eh, jautājumus arī par savu valsti, kas nu nebija gluži mūsu šīs dienas diskusijas temats. Mēs eh, eh, cerīgi raugāmies nākotnē uz auglīgu sadarbību ar jums. Mums jābūt, būs atvērtiem un elastīgiem abām pusēm šai sadarbības procesā. Mēs ceram, ka jūs savus ekofinu kolēģus arī iedrosināsiet šajā darbā. Liels paldies! We'll continue with votes uh, in a... Labi, pēc pāris minūtēm sāksim balkošanu. Okay, we, we have to get on with the... Sāksim balsošanu, lūdzu. Jo papildus vēl tam arī priekšsēdēt paziņojumi. Pirmkārt, apstiprināšu, ka rītdien pēcpusdienā sēde ir atcelta. Mums gan sanāksme rīta pusē, rīta pusē paliek spēkā. Tas, kas bija plānots pēcpusdienā, nē, tā nebūs. Tālāk. Trojka ziņojuma pārskatītais laika grafiks ir tāds. Tā kā ir atlikta ad hoc delegācija uz Atenām, un tas arī ir jāsaskaņo ar mums jauno laika grafiku, un tagad ir jaunā versija, un tagad ir piedāvājums šāds. Piektdiena, 31. janvāris, grozījuma iesniegšanas termiņš. Grozījumu savukārt izskatīsim 12. februārī trešdien. Nu, centīsimies visu iztulkot, bet tas būs zināmā ierobežotu valodu skaitā. Un ceru, ka deputāti man piedos šādu soli. Tas ir nepieciešams, lai mēs tiešām spētu arī turpināt diskusijas. Tad, ja nepieciešams, būs iespēja vēl arī ceturtdien, 20. februārī, būs šos jautājumus izskatīt, un balsojums plānots 24. februārī Strasbūrā. Nu, bet tas viss ir jādara, lai marta plenārsesijā par to varētu jau balsot. Tā kā es ļoti ceru, ka politiskās grupas tā atbalstīs šo jauno laika grafiku kompromisu. Un papildus atcer, atgādināšu, ka jebkāda veida nobīdes apdraud nopietno mērķi. Mērķis ir iekļaut šo ziņojumu jau marta plenārsesijā. Tā kā aicinātu visus strādāt konstruktīvi, lai šo mērķi arī sasniegtu. Ekonomiskais dialogs ar Spāniju dalību deputātiem atgādinām, ka, lai varētu vispār organizēt šādu dialogu, un Spānijas finanšu ministru Luid Grindos ir plānot šī saruna 28. janvārī 4. pēcpusdienā. Tā kā tā ir grupu sanāksmes diena, un ja ir papildus arī vēl tulkošanas pieprasījums, tādā gadījumā tomēr mēs aicinām deputātus ņemt vērā ka nebūs pieejams pilns varotu režīms, bet gan ierobežots valodas skaits, un tas jau iepriekš par to atvainojos. Tomēr ir svarīgāk, lai būtu pati sanāksme, vien kaut vai arī mazāk tulkojums valodas skaitu. Un vēl man arī pašai jāpiedalās atsevišķa starpvaldības sarunu sanāksmē. Tālāk trialogu sarunas par PID trialogu. Tas notika 16. janvārī. Tas ir par maksājumu kontu direktīvu, un te aktuālajie jautājumi ir vēl par aptvērumu, darbības jomu, par standārtu terminoloģiju, par šo darbības jomas piemērošanu nodrošināt pamat banku pakalpojums un par iespēju mainīt banku. Tā ka tas ir arī plānots arī 11. un 26. datumā vēlāk tos izskatīt februārī, un tad jau martā arī plānots balsojums plenārsesijā, lai panāktu vienošanos pirmā lasījumā šajā sasaukuma periodā. Vēl arī varu atstā, pastāstīt par SRM, jeb banku noregulējumu mehānismu. Tātad trialogu sarunas jau bija, un bija sarunas tieši par lēmumu pieņemšanas procedūru par to, ka iestādes neuzņemas atbildību, ja viņam nevar uzspiest šo atbildību, uz, lai uzsāktu visu šo procedūru, un tāpēc nosaka, ka atsevišķi par to atbild e, šeit īpaši izveidotā valde. Tāpat arī papildus arī banku noregulēšanas un atvesļošanas vienošanās. Tā atsevišķi ir skaidri noteikts, ka mums ļoti cieši tam ir jāseko, lai BRD mums būtu vienmēr acu priekšā un mēs nodrošinātu, ka mums arī tā pateikšana. Tādēļ tas ļoti svarīgs jautājums, kas ir skatāms nākošajā trilogu sarunā 28. janvārī. Turklāt arī sarunu risinātāju komandas deputāti arī jau vairāk piedalās, un es arī aicinātu visus to aktīvi darīt un piedalīties arī starpvaldības sarunās, arī aktīvi piedaloties šajā sarunās. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mēs gatavi to atbalstīt, šādu vienošanos, bet uh, slepenā informācija jau mums liek domāt un bet tās atziņas, ko mēs gūstam vienkārši piedaloties šajā sanāksmēs, tas mums pielīdz arī pieņem šādu labāku lēmumu, kā mēs varam protestēt pret šādu starpvaldību un vienošanos, uzstājot, ka viss ir jādara parastajā likumdošanas ceļā. Labi, tie bija mani paziņojumi. Balsojam tagad. Lūdzu, pārbaudām elektroniski, vai visiem balsos, balsošanas kartes. Testa balsojums. Pagam mirklīt vēl ne. Lūdzu, pārbaudām. Kādam aizmirsis es balsošanas karti, lūdzu? Ne, nu, mirklīties, tūlīt mēģināšu to. Es nezinu, vai. Es nezinu, nu, kā sanāca, tad es balsoju tagad. Nu, labi, es sapratu, ka jūs tā organizējat savu balsošanas kārtu. Mēģināsim tad to visu tagad jau ņemt vērā. Kāda ir jūsu grupa, lūdzu? To es sapratu, to es sapratu. Nu labi, beidzam balsošanu. 32 pār vienam, vienam šodien nav diezko labs noskaņojums un septiņi nesaka neko. Nu labi, tagad uh, sākam balsot 35. un 6. darbkārtības jautājums. Kultās uh, sagatavotais ziņojums. Viss ļoti īsts sarakstīns balsošana, ja? Atradāt? Pirmais punkts, kas sakrīt ar intas sākotnējo tekstu. Par, vai viss piekrīt? Par, pret, atturas. Pieņemts. Tālāk. Mutskais grozījums. Viens A par, pret, atturas. Pieņemts. Tālāk tehniskais grozījums. Nav svarīgs. Tālāk kopīgais balsojums. Lūdzu elektroniski, lai parādītos arī skaitļi. Un papildus vēl pieskaitīsim. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 42 par. Neviens nav pret, viens atturs. Labi, tālāk otrs kutars ziņojums Eh, rezolūcijas priekšlikums. Balsojam pirmais sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. B kompromisā pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piedošana kaut ko laikam sēdus. Tātad sāksim no otrā daļa. Otrā daļa jāpārbauda. Lūdzu, elektroniski. Beidzam balsot plus vēl viens ir pret. Noraidīts. Piedošana sajauc, likās, ka sociālisti bija par. Nu jā, sapratām. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītņi par pret atturas pieņemts. C kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 7. punkts par, pret, atturas pieņemts. 8. sākotnējais teksts par, pret, atturas pieņemts. D kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 citādi no 1 līdz 5 blokā par pret atturs. Pieņemts. Te viss kopā, ja? Kaut ko izlaidām. Nu, labi, viss tikai pārbaudīgi. Elektroniski lūdzu par mutisko grozījumu un grozīto teksta versiju. Beidzam balsot. 40 par. Neviens nav pret, 3 atturs. Paldies. Labs rādītājs. Tālāk. Vernera Langena sagatavotais ziņojums par apdrošināšanas starpniecību. Venes lūdzu vārdu. Lūdzu. Jā, paldies. Īs varu komentārs pirms balsojam. Pirmkārt. Paldies visiem koordinatoriem, ēnu referentiem un politiskām grupām, ka mums izdevās panākt kompromisu. Es runāju par septīto sadaļu par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem. Tas ir līdzīgi, kā jau tas ir, mēs balsojam arī par MIFID, un pirms plenārsesijas arī attiecīgi mums vajadzēs arī vēl pielāgot MIFID trialogu. Un mērķis ir vienkārši nodrošināt saskaņotību likumdošanas starpā, jo par MIFID sarunas vēl nav pabeigts, un līdz ar to MIFID teksts nav izstrādāts līdz galam. Mēs to arī norādām vēlreiz apsvērumu punktos, un vēlreiz lūgtu visus arī papildus, tad arī to atbalstīt un panākt to, ka, lai sarunas mandāts, nu mēs tad to apstiprinātu tikai pēc balsojuma plenārsesijā. Tātad tas nozīmē, ka mēs iekļaujam šeit arī, pasakam, tas iet roku rokā ar MIFID, un pēc tam šodien mēs nesniedzam mandātu, bet nogaidām balsojumu plenārsesijā. Nu labi, to tad arī izskatīsim, kad pienāks laiks, bet atzīmēm.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 Svenā Gigolda mutiskais grozījums par apdrošināšanas līgumiem for the insurance complement prorated product and enrollment amount. Lūdzu par šo daļu elektroniski. Nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Piektā daļa. Par. Pret atturas. Lūdzu elektroniski. Nobalsojāt, beidzam balsot. Noraidīts. Pēc tam skaidri. Tālāk, 28. grozījums, 28. par pret pieņemts. Bet, nu labi, pārbaudīsim, cik lielu vairākumu. 28. lūdzu pārbaudām. Pieņemts. 29 par pret atturas pieņemts. Kompromiss B. Nu kā darīsim? Darīsim tā. Izskatīsim mutisko grozījumu, ar ko aizsver vārdu insured by customer. Par. Bet tam jā, mums jābalso kopā arī par pirmo daļu reiz. Ja? Tad balsam par pirmo daļu un mutisko grozījumu, kurš norāda, ka insured aizstāja vārdu customer. Par. Pret. Atturas. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienu balsu pārāk un pārsvaru. Tad balsojam par pirmo daļu bez mutiskā grozījuma, kā bija sākotnēji. Par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pieņemts. Tad uzreiz C kompromiss, kas pār pret pieņemts. 211. pār pret uh, atturas pieņ, noraidīts. 212 par pret atturas pieņemts. 214 par pret pret pieņemts, noraidīts, piedošana 31 par pret atturas. Pārbaudām lūdzu elektroniski. Likās, ka nika pieņemts. Nobalsojāt, beidzam balsot. Tā ir. Pieņemts. 17 atkrīt. Tālāk 215 eh, par pret eh, noraidīts, 18 pār pret saturs eh, pieņemts, 7 pār pret. Es skatos, ka maina pozīcijas. Lūdzu, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pār 22 pār 21 pret. 32 pār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 pret atturas pieņemts. 228. pār pret atturas pieņemts. H kompromiss pār pret atturas pieņemts. I kompromiss. Nē, tur ir vēl mutiskais grozījums. Sākumā ar un tad vai vajag tad bez. A, kompr I kompromiss ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts. Nu labi, tāda bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. J kompromiss ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts. Un tad sākotnējā versijā par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts. 12 atkrīt. 241 par pret atturas pieņemts. 242 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām 242. elektroniski. Un visi nobalsojāt. Pieņemts. Piedošanu. 243. par. Pret atturas noraidīts. 245. par. Pret atturas. Pieņemts. Bet nu lūdzu pārbaudīsim elektroniski. Nu, viss tur mainās, un arī mainās grupu pozīcijas, beidzam balsot. Šis ir pieņemts, un 244. pār pret uh, atturas noraidīts. Tālāk kompromiss kā pirmā daļa par pret uh, atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. L kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. M kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. N kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. O kompromiss četrās daļās, kas par pirmo daļu, kas pret, kas atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta, trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta, ceturtā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Tagad pārējām pie 321. grozījuma, kas par pret atturas noraidīts. 322. kas par pret atturas, manuprāt, pieņemts. Pārbaudīsim balsojot elektroniski, jo šķiet, ka referents to vēlētos. Beidzam balsot pieņemts 28 balsis par un 15 pret. 324. grozījums, kas par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Vai vēlaties, Sven, lai pārbaudām elektroniski rezultātu? Jā, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Un tiešām grozījums tika noraidīts. 323. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 325. kas par pret atturas noraidīts. P. Kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Bet uh, pārbaudīsim rezultātu elektroniski, jo sociālisti atturējās. Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot 20 pār un 10 pret. 340. grozījums. Kas par pret atturas. Balsosim elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu. Beidzam balsot. Noraidīts. 341. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 342. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Paldies, beidzam balsot. Noraidīt šis grozējums. 343. grozījums tagad, kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. Q kompromiss, kas par pret IMKO komitejas grozījums atkrīt. Tātad Q kompromiss tagad, kas par pret atturas pieņemts. R kompromiss Un tam ir iesniegts mutisks grozījums, ko iesniegus Ole, kas par pret. Nu, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot un pieņemts ar visu mutisko grozījumu. Tagad es kompromiss. Arī tam ir iesniegts mutisks grozījums, kas par mutisko grozījumu, kas pret. Ah, Balsojam elektroniski par šo mutisko grozījumu, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par sākotnējo kompromisu versiju, kas par pret atturas pieņemts. T kompromiss. Laikam tālu jāšķir uz priekšu, tā izskatās 31. lapuse. Mutiskais grozījums ir atsaukt šim kompromisam. Tātad te kompromiss sākotnējā versijā, kas par pret atturas pieņemts. U kompromiss, kas arī šeit ir mutisks grozījums, ko ir iesniedz Sešlīs Foks, kas par pret atturas, uh, jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski. Tātad sākam balsot, jā, man zvana, nu pat uh, Mario Dragī, bet nevar atbildēt uz šo telefonu zvanu, man svarīgākas lietas darāmas šobrīd, jā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad eh, kompromiss pieņemts ar visu mutisko grozījumu. Tagad balsojam par otro daļu, kas pār pret atturas pieņemta. Tagad pārējām pie V kompromisa, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie dubult V kompromisa, kas pār pret atturas pieņemts. X kompromiss, kas Mm. ar mutisku grozījumu, kas pār pret atturas. Noraidīts mutiskais grozījums sākotnējā versija, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad kompromiss AL, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 625. grozījums un tas atrodas 48. lapusē. Kas pār šo grozījumu, kas pret atturas noraidīts. Tagad 74. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 628. kas par pret atturas noraidīts, 96. kas par pret atturas pieņemts, 627. kas par pret atturas. Jāpārbauda rezultāts elektroniski. Izskatās, ka noraidīts, bet balsojam vēlreiz par 200, 627. Eh, Beidzam balsot un patiešām grozījums ir noraidīts. Tagad 628. Kas pār pret? Atturas. Atkal nav īsti skaidrs rezultāts, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 657. atkrīt, un tagad kompromiss AA divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Kompromiss AB vispirms ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. Pārējām pie kompromisa AC ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas noraidīts, bez mutiskā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss AD, pirmā daļa, kas par pret pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas pār pret atturas pieņemta, grozījums 656, kas pār pret. Mm, pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Nebija skaidrs rezultāts. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. kas par pret atturas noraidīts. AGA kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. AH kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 662. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. AJ kompromiss Vispirms ar pirmo mutisko grozījumu. Werner, vai vēlaties paskaidrot? <clears throat> Jā, nu, te ir jautājums par 24 mēnešiem. Tas būtu tā kā, bet tas tā vairs tu neparādās. Tas bija svarīgākais. No, no, no, to... Ar to tad mums nav par to jābalso. Labi. Tātad balsojam 24 mēneši pēc spēkā stāšanās. Kas par? pret. Mm, nav skaidrs šis rezultāts. Mm, tad varbūt pēc tam referents mums paskaidros, par ko mēs esam nobalsojuši. Tātad tas ir mutiskais grozījums, jā. Aha, mēs tagad sapratām, balsojiet vēl, spiediet pogas. Vēl četri deputāti nav nobalsojuši. Nu labi, nu tad beigsim balsošanu. Un šis, eh, tas ir noraidīts. Tagad mums jābalso par sākotnējo te, tekstu, tas ir 18 mēneši, ne? Tātad par, par sākotnējo teksta versiju. Lūdzu mikrofonu. Nu, labi, es pārēju sapratu. Pirmkārt, mēs balsam par 24 mēnešiem, par pirmo daļu. Tagad ir otrā daļa. Un tad es saku, jābalso par, lai gan mūsu balsošanas rakstīts mīnus. Tas, ka ir Svena Gigolda mutiskais grozījums otrā daļa. Sekretariāts mums saka, ka mums jābalso par sākotnējo teksta versiju, kur ir 18 mēneši vispirms. Es, es ierosinu pārskatīšanu, jā, es atbalstu pārskatīšanu. Tātad vispirms par 18 mēnešiem. Kas ir par 18? Kas pret, kas atturas? Tātad 18 mēneši pieņemti. Tagad mutiskais grozījums par pārskatīšanu. Tātad, kas pār pret atturas arī tas pieņemts. Jā, un tagad pārējām pie 106. grozījuma, kas pār pret atturas pieņemts. 107. kā lūdzu? Pieņemts 106. Tagad par 107. kas pār pret atturas pieņemts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 kas par pret atturas pieņēmts, 113. kas par pret atturas noraidīts, 3. kas par pret atturas pieņēmts, 114. tas ir atkritis, 115. kas par pret atturas pieņemts, 116. kas par pret atturas noraidīts, 4. kas par pret atturas pieņēmts, piektais, kas par pret atturas noraidīts. Nu, tagad mm, dīvaini, ka referents balso pret savu grozījumu. Varbūt pārbaudīsim balsojot elektroniski, jo nu nav galīgi skaidrs. <clears throat> Make... Tādēļ jau mēs pārbaudām, ja nu kāds ir tomēr kļūdījies. Tātad vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot un pieņemt šis grozījums. Tagad pārējām pie 119. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Sestais atkrīt un otrais arī. Tagad 120. kas pār pret atturas noraidīts. 121. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 122. grozījums pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, jūrī 4, kas par. Labi, pārbaudīsim elektroniski rezultātu par otro daļu 122. grozīmu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, un šī daļa arī tika pieņemta ar 27 balsīm par. Uh, Eh, Jūrī 4 par pret atturas pieņemta, 123 par pret atturas noraidīts, 124 par pret atturas noraidīts, 125 par pret atturas noraidīts, 7. pār pret atturas pieņemts, 127. pār pret atturas pieņemts,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 133. kas par pret atturas pieņemts, 136. kas par pret atturas noraidīts, 134. pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balstot un pieņemts. 135. pirmā daļa. Nē, tātad 135. 137. grozījums ir atkrituši, pārējām pie 138. par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts. AM kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 12. grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši noraidīts? Tagad 154. kas par pret atturas noraidīts. 153. kas par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. 155. kas par pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balstot pieņemts 156. kas par pret atturas pieņemts. 13. kas par pret atturas pieņemts. 157. divās daļās, nē, tas ir atkritis. Un tagad pārējām pie 160. grozījuma, kas par pret atturas. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim balstojot elektroniski. 160. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kas par. Pret atturas pieņemts. 161. kas par pret atturas pieņemts. 162. kas par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas pieņemts. 164. kas par pret atturus pieņā, noraidīts, 165. kas par pret atturus noraidīts, 17. kas par pret atturus pieņēmts. 18. kas par pret atturus pieņēmts, 167. ir atkritis, 100. 70. kas pār pret atturas pieņemts. 171. kas pār pret atturas pieņemts. 20. kas pār pret atturas pieņemts. 172. pār pret atturas pieņemts. 173. pār pret atturas noraidīts. 174 pār pret atturs pieņemts. 175 pār pret atturs pieņemts. 176 pār pret atturs pieņemts. 21 pār pret atturs pieņemts. 178 pār pret atturs noraidīts. 179. par pret atturs pieņemts. AN par pret atturs pieņemts. 183. pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts Es gribētu pārbaudīt otro daļu elektroniski. Vai viss nobalsoši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 184 par pret atturs. Pieņemts 185 par pret atturs. Pārbaudīsim 185. Šķiet, ka tas ir noraidīts. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 186. pār. Kas pret? Jāpārbauda 186. elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 23. atkrīt. Un tagad elektroniski balsosim par tekstu ar grozījumiem. Viss nobalsojuši. Vēl viens un tad beidzam balsot. 35 pār, 4 pret un 3 atturējušies par leģislatīvo rezolūciju. Visi nobalsojuši. Vēl balsojam visi, vēl četriem cilvēkiem ir jāpiespiež, jānospiež attiecīgās pogas. Vēl diviem ir jāpacenšas. Beidzam balsot. 43, 37 pār, 4 pret 2 atturējušies. Labi, Werner. Ja mans ierosinājums būtu šāds. Šobrīd mēs nepiešķiram sarunu risināšanas mandātu un to atstājam vēlākam laikam, jo nosakam, ka MIFI teksts un ir jāsaskaņo ar septīto sadaļu, lai nebūtu šim priekšlikumam, MIFID priekšlikumam kaut kāda iekšē pretruna. Tas, lūk, ir tas, ko es ierosinu. Plenary, yes. Plenāra sēdē. Tas nozīmē, ka mums nav jābalso šobrīd. Nav jābalso. Mums ir jāpagaida plenārsēdes balsojums. Un ko tālāk atkal komitejā, un tad tās MIFID izmaiņas mēs precizēsim. Tāda, nē, tas nav vajadzīgs. Plenārsēdē tikai. Hmm? You need to have a vote to, to, to open negotiations. If you don't open yeah. negotiations, you automatically go to Yeah, but he wanted to go to. Exactly. No, there's, there's, Ferner, yes, by all means. Werner. Äh, in, in MIFID sind noch kleinere Änderungen. MIFID priekšlikumā vēl varētu ieviest zināmas izmaiņas, bet par tām šobrīd nav drošības un garantiju. Mm, un lūk, tā kā mūsu arī mandāts tas izraizies no MIFID, un tādēļ mēs vēlamies pateikt, skaidrs, ka nevajadzēs tur uzreiz vēlreiz sākt šīs sarunas, Un mēs varam vienkārši to visu atstāt un pēc tam balsot plenāra sesijā un tad arī skaidri vai nu pieņemt vai noraidīt. Tad mēs vienkārši sakam jā plenāra sesijas balsojumam. Labi, tad mēs nobalsojam un tad sūtīsim uz plenāru sēdi ar attiecīgiem grozījumiem un tad pēc tam atkal atsāksim sarunas pēc plenāra sēdes. Labi, tā mēs arī atbalstam tad eh, mēs eh, sūdam uz plenāru sēdē ar nosacījumu, ka mums būs arī MIFID grozījumi tur iekšā. Balsojumi, vai visi ir nobalsojuši, ir nedaudz tā neskaidra šī situācija, bet mēs tomēr gribam, lai būtu vairākums. Lūdzu, turpiniet balsot, un visi tiešām balsojiet. Beidzam balsot. Tad esam nobalsojuši 42 ir pār dokumentu sūtīšanās plenārsēdē ar MIFID grozījumiem. Right. Which is okay. We now move on. Un tagad mēs pārējam pie Klints ziņojuma par ilgtermiņa finansējumu pēdējais balsojums, 13. grozījums, kas par mirklīti. Man ir nepieciešams, lai tautas partija arī kaut ko balsotu. Labi. Ja jūs gribat atturēties, tas ir labi. Bet eh, mēs balsojam par klinca ziņojumu. Vai jūs esat ar mums? Klinta saziņojums, ilgtermiņa finansējums. You ready? Okay. Uh, amendment 30. Ja visi gatavi, tad 13. kas par, pret, atturs, noraidīts. Uh, Sākunies, kas par, oriģinālais, kas par, pret, atturs, pieņemts. 14. grozījums 14. grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. 15. kas pār pret atturs noraidīts. Kompromiss A, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss AA, kas par pret atturs pieņemts. Grozījums numur 20, kas par pret atturs pieņemts pieņemts, 21. kas par pret atturs noraidīts, 22. kas par pret atturs. Es gribētu pārbaudīt 22. grozījumu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Vēl diviem būtu jānobalso, un tagad beidzam balsot un pieņemts. 23. kas par pret atturas. Vai rokas varētu kāds pats visi celt redzamāk vietā? 23. kas pār pret atturs pieņemts. 24. kas pār pret atturās kaut kā nevar saskatīt rokas. 24. pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Kas pār? Pretaturs. Pieņemts. 4. punkts. Kas pār? pret atturs pieņemts. 27. kas par pret elektroniski balsojam par 27. Es atvainojos, ja visas grupas necels kārtīgi augšā rokas, tad mēs nevarēsim tā balsot. 27. grozījums elektroniski. Vēl diviem būtu jānobalso, beidzam balsot. Pieņemts. 28. kas pār? Pretaturs pieņemts. 29 pār. Pret atturs pieņemts. 30 kas pār? Pretaturs pieņemts. 31 kas pār? pret atturs noraidīts, 32 pār pret atturs noraidīts, oriģinālais teksts, kas pār pret atturs pieņemts, 3 ceturtais pirmā daļa, kas pār pret atturs pieņemta, otrā daļa, kas pār pret Pārbaudīsim elektroniski otro daļu. Nav skaidrs, ko tautas partija ir balsojusi. Neko nevar saprast. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 3.5. Kas pār? Pret atturs noraidīts. 36, kas pār pret atturs pieņemts, 37 pār pret atturs pieņemts, 40 pār pret atturs pieņemts, 45 pār pret atturs pieņemts. 45. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Have you voted? Votes closed. I'm... Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 47, kas pār pret atturs. Noraidīts. 48 pār pret atturs. Noraidīts. 49 pār pret. Jāpārbauda 49. elektroniski sākam balsot. Lūdzu, balsojiet! Beidzam balsot. Pieņemts. 50. kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. Oriģinālais teksts. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 51. pār pretaturs pieņemts, 52 pār, pretaturs pieņemts, 53 pār. Pret atturs pieņemts. E, man ir jāpārbauda. Tautas partija ceļ tikai vienu roku visi kopā, un tas nav. Koordinators to dara. Lūdzu. Vai jūs tiešām priekšsēdētāji pēc visiem šiem gadiem nevarat arī lasīt mūsu domas? Es nedomāju, ka tas būtu demokrātiski. Es beidzu balsot. Ir um, slēgts šis balsojums un kaut kas ir pieņemts, kaut gan es nezinu, kas. 53. labi, 53. 55. kas pār? pret atturas jāpārbauda elektroniski 55. grozījums. 55. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Lūdzu, spiediet pogas! Beidzam balsot. Pieņemts. 57. kas par pretaturas pieņemts. 58. pār pretaturas pieņemts. 59. pār pretaturs bija noraidīts, 60. pār, pretaturs pieņemts, 61. pār, pret atturas noraidīts, 62. pār pret atturas pieņemts, 63. pār pret atturas pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, 70. kas pār <coughs> pret atturs noraidīts 71. pār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 7,8. Kas pār? Pretāturs noraidīt. 7,9. Kas pār? Jāpārbauda 7,8. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. Kas pār? pretaturs pieņemts 81 pār, pretaturs pieņemts 82 pār, pretaturs pieņemts 83 pār, pretaturs pieņemts 84 pār, pretaturs pieņemts BA, kas pār, pretaturs pieņemts 8-6, kas pār pret atturas noraidīts. 8-9, kas pār pret atturs noraidīts. Kompromiss C, kas pār pret atturas pieņemts. Mūtiskais grozījums 17a, kas pār pret pret atturs noraidīts, 95. pār pret atturs pieņemts, kompromis D, kas pār pret atturs pieņemts, 99. pār pret atturs pieņemts, kompromis E ar mutisko grozījumu, kas pār pret atturs pieņemts, Tālāk 104. kas pār pret atturas atturas noraidīts. Tālāk 4. apakšnodaļa kas pār pret atturas pieņemts. 107. kas pār pret atturas pieņemts. 110. kas pār es esmu, kas pār? Pret? Jāpārbauda. Elektroniski balsojam par 110. pārbaudam elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 111. kas pār? Pret atturs. Pieņemts. 112. kas pār? pret atturs pieņemts 113. pār pret atturs pieņemts kompromiss EA, kas pār pret atturs pieņemts 114. kas pār pret atturs noraidīts 116. kas pār pret atturs pieņemts 117 pār pret pret atturs pieņemts. Pozitīvs signāls bija no tautas partijas. 117. vēlreiz. Es nedomāju, ka visiem ir vienāds balsošanas saraksts. Vai arī lapas puse ir cita. Right, votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk mēs ejam 118. kas pār pretaturas jāpārbauda 118. šķiet, ka tas bija noraidīts, bet pārbaudām elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? noraidīts. Tad mums ir sākotnējais teksts. Kas pār? Pret, atturas, pieņemts. 119. kas pār? Pret, atturas, noraidīts. 120. kas pār? Pret, atturas, pieņemts. 23. punkts, kas pār? pret atturs pieņemts. Kompromiss F, kas pār pret atturs pieņemts. 123. kas pār pret atturs noraidīts. Simtu divdesmit ceturtais, kas pār pret atturs noraidīts, 125, kas pār pret, at... jūs esat pret tie, kas sēž aiz mugurē. Es pārbaudīšu 125. man pietrūkst pacelto roku. Balsojam elektroniski 125. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 127. kas pār pretaturas pieņemts, 128. kas pār pretaturas pieņemts, mutiskais grozījums un 129. kas pār pretaturs noraidīts. Tālāk kompromiss G ar mutisko grozījumu, ar mutisko kas pār pretaturas pieņemts pret atturas. Man šķiet, ka ir pieņemts ar mutisko grozījumu. Vai tiešām tautas partija tieši tā arī to bija domājis jāpārbauda? Kompromiss G ar zaļo grupas mutisko grozījumu. Pieņemts. 131. Kas pār? Pretaturs. Pieņemts. 100. Tagad balsojam par 137. Kas pār? Pretaturas. Pieņemts. Kompromiss H. Kas pār? pretaturs pieņemts kompromiss I, kas pār pretat. Vai tiešām es nevarētu pārbaudīt šo pirmo kompromisu? Noteikti ir pozitīvs balsojums, bet tomēr pārbaudām elektroniski sākam balsot. Kāpēc jūs nebalsojat par 133? Turpiniet lūdzu balsot par I kompromisu, bet es arī teikšu, ka jābeidz balsot. 133. netika balsots, tāpēc, ka mēs 132. balsojam. Nē, īstenībā ir jābalso par 133. Visi lūdzu atpakaļ pie 133. un balsojam. Iepriekšējā lapas pusē bija 133. un balsojam, kas pār pret atturas noraidīts. Labi. 146, kas pār pret noraidīts. 147, kas pār pret atturs pieņemts, 150, kas pār pret atturs pieņemts, 28. punkts, kas pār un 149. What number? I think 149 is included in some. some 149. Compromise. 149. nav sarakstā. Pēc 150. 140, pēc tam 159, 149 nav sarakstā, viņš kaut kur ir pazudis. Kur ir palicis 149. grozījums? 149. ir pazudis. Tas ir pielikts klāt pie kompromisa AA. Tāpēc šeit nav vairs saraksta. 28. Kas pār? Pret We now vote this one. Oh, hang on. He, uh, Werner definitely hasn't got the same voting list. What? Werneram noteikti ir cits balsošanas saraksts. Kas jums atkal pietrūkst, Werner? It's, it's, it's, it's also in compromise. Tas grozījums, par kuru jūs runājat, tas arī ir iestrādāts kompromisā AA. Tomēr man šķiet, ka jums ir novecojis balsošanas saraksts priekšā, droši vien tāpēc arī jūs eh, tā balsojat. Labi, tagad turpināsim 28. punkts, originālais teiks, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk ir apsvērumi visi kopā. Tomēr visi kopā blokā, kas pār pret atturs pieņemts. Kur tagad es esmu? J kompromisā. Kompromisi J. E, tomēr par A apsvērumu jābalso. Kas par? Mums bija iespēja līdz, 8, līdz 11 balsot blokā, bet par 11. jābalso atsevišķi. Līdz 11. mēs varējām kopā, bet 11. atsevišķi. Labi, balsojam par 11. trešais grozījums tas ir, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk mums ir apsvērums A, kas pār pret atturs pieņemts, kompromiss J, kas pār pret atturs pieņemts Ceturtais grozījums, kas pār pretaturas noraidīts. Septītais, kas pār pret jāpārbauda septītais grozījums elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums, kas pār? Pret atturs pieņemts. Devītais, kas pār? Pret atturs. Labi, mums ir jāpārbauda devītais grozījums, jo daži atturējās vairāk nekā paredzēts. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Sākotnējais teksts, kas pār pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. Vienpadsmitais grozījums ar mutisko grozījumu, kas pār pret atturs pieņemts. 12. grozījums, kas pār pretaturs noraidīts mutiskais DB, eh, kas pār pret atturs pieņemts. Atzinumi eh, Ample 4, kas pār pret atturs pieņemts. 9, kas pār pret atturs pieņemts. Ample 10, kas pār pret atturs pieņemts. 16, kas pār pret atturs pieņemts pieņemts. Reģi 12, kas pār. Reģi 12. Ešlī. Manā sarakstā 13. punktā ir iekavās productive capital. Te ir rakstīts kavē, tā kā ir ietverts, bet es domāju, ka vajadzētu tomēr balsot manā lapā ir rakstīts, ka vajag 13. Tātad ir ietverts, un jums kaut kas nav īsti ar balsošanas sarakstu. Tas ir ietverts jau. Tad mēs nonākam atpakaļ re 12, kas ir pār pret atturas. Vai mēs nevarētu pārbaudīt 12. 12. reģiju grozījumu? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ja jūs varētu tikai tik celt tās rokas. 13. Kas pār? Ne, tas jau ir. Tad eh, par tekstu ar grozījumiem elektroniski balsojam, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pāri, 2 pret un 17 ir atturējušies. Paldies liels un visiem novēlu visu to labāko un rīt no rīta atkal atgriezīsimies un ķersimies pie tālākajiem darbiem. I, I, I couldn't stay up.